Lūdzu, sāksim mūsu sanāksmi, ja jums nekas nav pretī. Alors. Je commence par vous rapporter. Es no sākuma jums paziņošu, par ko mēs runājām. Mirklīt uzmanības lūdzu. Labi. Es gribētu jums pastāstīt sākumā par to, ko mēs runājām koordinātorsanāksmē. Es 14. 15. darba kārtības eh, jautājums arī mums vēl ir paredzēts, bet es gribētu runāt arī par Tātad jūs varat izlasīt mūsu to 14.15 newsletter. Tātad par lidostas paketi mēs esam nolēmuši attiecīgi kalendāro tātad datumu 6. novembris, un tālāk mēs to skatīsim decembra plenārsēdē, un arī grozījuma iesniegšanas termiņš Ugiesa kunga ziņojumā. Uh, par laika joslām arī ir, bija noteikts. Tālāk mēs runājām par pilotu projektiem, un šeit mēs piedāvājām eh, turpināt eh, darbu ar trim sagatavošanas rīcībām. Mēs eh, gribam attiecīgi runāt par budžetu šiem projektiem. Mums attiecīgi ir jāstrādā ar ierobežotu budžetu un jāveltīt tas, ko mēs varam veltīt šiem projektiem. Tālāk par mobilitātes nedēļu eh, komisijas priekšstādātājs, komitejas priekšstādātājs rakstīs parlamenta priekšstādātājiem. Mēs gribam, lai būtu tāda mīnī sanāksme organizēta ar komisāru transporta jautājumos. Tas būs pēcpusdienā 8. septembrī. Tad eh, vēl mēs ir izvērtējām izmaksu faktoru sakarā Non-Europe iniciatīvu. Un Arī koordinātori ņēma vērā šo informāciju par ietekmes izvērtējumu un citu jautājumu. Man vairs nav neko citu vairs nevar teikt par koordinātāru sanāksmi. Mums arī jautājums, vai kaut kas ir pie dažādiem jautājumiem. Nē, nekas nav. Tādā gadījumā mēs varam turpināt mūsu darbu. Lūdzu, ievērotu klusumu. Vai visiem ir līdzi paņemts balsošanas kartītes? Paldies, ka tādas jums ir. Tūlīt tās pārbaudīsim, kā parasti. Eh, paskatīsimies, vai, pie, vai nav par daudz no EPP grupas. Sākam pārbaudas balsojumu. Visi balso. Alors, il nous manque encore quelques votes, s'il vous plaît. Mums nepietiek eh, vēl kāds balss, bet tagad visi ir nobalsojuši. Paldies! Vai visiem ir kartītes, balsošanas kartes? Ļoti labi, visiem ir. Vai ne tad nevienam? Mums, domāju, kaut kā pietrūkst. Kas nav nobalsojis? Regarde, mais ça, ça monte, ça monte. 21. On va y arriver. Voilà. Fermé. Bien, oui, fermé. On, le vote est fermé. Beidzam balsot. Voilà, ça Donc, fonctionne bien. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de surnuméraire. Bien, donc nous sommes 42 votants. Tiešām 42 cilvēki ir nobalsojuši, viss ir kārtībā, visas partijas ir pareizi pārstāvēts, visas politiskās grupas. Sāksim balsošanu. Mums ir četri balsojumi, diezgan sarežģīti. Mēs centīsimies tomēr balsošanu izvērst pareizi. Un sākam mēs ātri un tekoši. Vispirms balsosim par pārstrādāto redakciju. Eiropzels ir viena no tās telpas paketē. Visi gatavi balsot? Tādā gadījumā sākam balsot par pirmo grozījumu. Pret ir referents, kas par. Un pret. Man šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim šā vai tā. Sākam balsot elektroniski pārbaudot. Sākam balsot, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais grozījums ir atsaukts. 119. grozījums, referents ir pret, kas par, kurš pret, noraidīts. Trešais par daļām, par pirmo daļu balsojam. Referents par, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa referents ir pār, kas pār, pret, pieņemts. Ceturtais grozījums ir atsaukts. Kompromiss grozījums numur viens. Kas ir pār, referents ir pār, tad pret, atturas pieņemts. Simtu divdesmit, simtu divdesmit otrais ir identiski, referents ir pār, kas pār. Caduc, donc on est à l'amendement numéro 5. Nē, mēs to nebalsojam. 121. Pret ir referents. Kas ir pār? Pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, referents pār, kas pār. Pret. Atturs pieņemts. 123. referents pret, kas pār. Pret. Noraidīts. Sestais referents pār, kas pār. Pret. Atturas pieņemts. Septītais referents ir pār. Kas ir pār, kas pret? Atturs. Maisners kundze. Dominika, man liekas, ka tev nav jāsaka katru reizi, ka referents ir pār vai pret. Es domāju, ka visi zin, ko domā referents. Mums nav katru reizi jāsaka, jo mums ir ļoti daudz balsojumu. Tas ir tikai priekšlikums. Okay. Bien, alors nous reprenons sans l'avis du rapporteur. Labi, tad bez referenta pieminēšanas. Tiešām tikai numurs ir pietiekami. Septītais, kas pār? Kas atturas? Un kas pret? Pieņemts. Astotais pār? Atturs? Pret? Pieņemts. Devītais grozījums, kas pār? Atturas? pret pieņemts. 124, 125, tie nav vairs. Otrais kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. Desmitais atkarīt, vienpadsmitais, kas pār pret atturs pieņemts. 12. grozījums pār pret atturs pieņemts. 4. grozījums kas pār pret atturs pieņemts. 126. otrā daļa kas pār pret Pārbaudīsim, sākam balsot. Le vote est fermé. Euh... Beidzam balsot. Noraidīts. Trīspadsmitais. Atkal tāpat kā pielikums, kas pār pret Noraidīts. Piektais grozījums. Kompromiss tātad. Kas pār, kas atturas pret? Pieņemts. 14. grozījums, 127. atkrīt, 128. kas pār, pret, pieņemts. 16. kas pār? Nē, 16. arī atkrīt. Tālāk 17. 17. Lūdzu, balsojam, kas pār? Pret. Atturas pieņemts. 129. atkarīt, 18. atsaukts kompromiss 26. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 139 atkarīt, 131 nav pieņemams, tad kompromiss sastais. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 20 atkarīt, 132. grozījums ar mutisko grozījumu, kur tiek piegādāts svītrā, svītrotā vārds of regulatory bodies, kas ir par pret atturs pieņemts. 21. grozījums. Tātad eh, 136. atkrīt, 134. Te ir arī mutiskais grozījums. Jā, mutisks grozījums, kuru mēs eh, vakar eh, visas politiskās grupas kopā nolēmām, ka pēdējais teikums nav sešu nedēļu laikā pēc visas relevantās informācijas saņemšanas, bet desmit nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Tātad, lai nevar to pagarināt bezgalīgi. Oui. Es, ja pas de eh, remarque, tout le monde accepte la Visi pieņem šo mutisko grozījumu. Nav nekāda komentāra. Tā tas ir. Tad 137 plus mutiskais grozījums, kas pār balsojam pret atturas, paldies, pieņemts. 22. atkrīt, 135. ar mutisko grozījumu, dzēst vārdos of regulatory bodies, kas par, pret, atturs, pieņemts. 23. atkrīt, 136. kas par, pret, atturs, noraidīts. Septītais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts, 24. atkrīt, 25. kopā ar mutisko grozījumu. Atkal svītrot ārā vārds of regulatory bodies, kas par pret atturas pieņemts. 26. kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss astotais, kas par atturas, kas, kas pret pieņemts. 27. 130. Astotrais saka priekšē. Tad. 137. arī atkrīt. Tagad 28. grozījums, un šeit mums ir balsojums par daļām. Balsojam par pirmo daļu, kas sāks ar vārdiem requests by un beidzās ar vārdu railway undertakings, kas pār pirmo daļu pret. Un kurš atturas? Te īsti nevarēs saprast. Tātad 28. balsoja pirmā daļa, kas sākas e, un beidzas ar LV Andetīkins, kas balso par. Man ir jautājums par 137. kompromisu 8. Tas liek atkrist 27. un 138. Tātad te vēl paliek 137. un par to mēs nebalsojam. Jā, bet šeit ir, redziet, kļūda. Šeit ir divi, divas reizes 138 un 138. Es prasīju, tas bija domāts 137. Tātad visi trīs atkrīt 138, 7 un 27. Tad atgriežamies pie 28. grozījuma. Mēs balsojam pa daļām. Pirmā daļa, mm, tad mēs balsojam, kas ir par pirmo daļu, un kas balso pret pirmo daļu 28. grozījumam, un kas atturas. Uh, pieņemts otrā daļa, tagad tiek balsota, kas beidzas ar vārdiem minēzir facilitīs, kas ir pār, pret, atturas, pieņems. 139. atkrīt, 29. atcelts, 141. 142. ir identiski, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 30. atkrīt, 140. kas pār, pret, atturas, noraidīts. 31. ir atsaukt, 143. kas pār, pret, atturas, noraidīts. 32. ir atsaukts, 144. kas pār pret atturs pieņemts. 33. atkrīt. 145. kas pār pret atturs pieņemts. 34. atkrīt. 35. 146 arī vienādi, tāpēc grupā, kas pār, pret, atturas pieņemts. 147. un 36. no referenta arī identiski, kas pār, kas atturas, kas pret, pieņemts. 37. ir atsaukts. 148. kas par pret atturas pieņemts. 38. atkrīt, 39. atsaukts, 149. un 150. ir vienādi, abi kopā balsojam, kas par, pret, atturas pieņemts. 40. grozījums, kas par, pret 151. tagad ir jābalso. Tas arī ir referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 41. atkrīt, 42. ir no referenta, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk uh, kompromis numur 9, kas par pret atturs pieņemts. 43. atkrīt, 152. arī no referenta iesniegts, kas pār, kas pret, atturas pieņemts, 44. atkrīt, 45. kas pār, pret, atturas pieņemts, 46. kas pār, pret, atturs pieņemts. 47. kas pār, pret, kurš atturās pieņemts. 48. kas pār, pre, atturs, kas atturs, kas pret, pieņemts. 49. ir no referenta, kas pār, pret, kas atturas, pieņemts. 150. grozījums ar, vairs nav. 153. kas par pret atturas noraidīts. 154. kas par pret atturs pieņemts. Grozījums numurs 155 un 51, abi divi atkrīt, tad 156 arī no referenta, kas pār pret atturas pieņemts. 52. atkrīt, 53. 157. arī ir atcelti. Desmitais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts

pieņemts. 57. kas pār pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījumus numur 11, kas pār pret atturas pieņemts. 159. un 58. atkrīt. Kompromiss grozījums numur 12, kas pār pret pret atturs pieņemts 159, 186 atkrīt. Tagad ir 60. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 61. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts pieņemts 62. kas pār pret atturs pieņemts 63. kas pār pret atturs pieņemts 64. 65. 66. ir atsaukti 67. tagad kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk 68. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 69. un 71. ir atsaukti. Tātad 161. no Vilsas kundzes, kas par un kas atturas noraidīts. 162. ir balsojums par daļām paredzēts, balsojums par pirmo daļu uz regulatory body līdz present directive. Kas par? Pret. Atturas. Par, tātad pirmā daļa ir pieņemta, tagad otrā daļa, kas līdz vārdiem adopting its decisions. Kas par? Pret. Atturas otrā daļa ir pieņemta. 163. no Vilsas kundzes, kas par pret atturas noraidīts. 164. referenta kungs ir autors, kas par pret atturas pieņemts. 72. atkrīt, 73. atsaukts, 165. kas par pret pret atturas pieņemts. 76. atkrīt. 77. atcelts. Tagad 75. kas par, kas atturas pret pieņemts. 166. no referenta, kas par pret atturs pieņemts. Michael. Nākamais 167. tāpat kā iepriekš, tur ir tā, ka pēdējā uh, teikumā mēs tātad nomainām šīs sešas nedēļas pēc visas relevantās informācijas saņemšanas ar desmit nedēļas pēc sūdzības saņemšanas. Par to mēs arī vakar koordinātori visi vienojāmies, ka tā darīsim. Est-ce que personne ne s'oppose à cet amendement Donc je vous propose le 100. Nevienam nav nekāda iebilduma. Tādā gadījumā es piedāvāšu par 167. balsot, tā kā teica tikko kā. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts eh, ar mutisko grozījumu. 77. un 70. atkrīt, 168. Vilsas kundzes grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Tad 178 ir atkrīt, 169. Tagad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. 80. atkrīt, 14. kompromis grozījums, kas par pret, kas atturās pieņemts. Tālāk nonākoši esam pie 15. kompromisa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 18. atkrīt, 170. tagad balsojam, kas par, pret, atturas, pieņemts. 83. atkrīt, balsojam par 16. kompromisu grozījumu, kas par, pret pret, atturas, pieņemts. 80. atkrīt, balsojam par 17. kompromisu, kas par, pret, kas atturas, pieņemts. 174. 87. atkrīt, 86. tagad balsojam, kas par, pret, atturas, pieņemts. 171. atkrīt. 87. no referenta, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 88. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 18. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts, 89. atkrīt, 90. tagad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 19. kas par pret atturas pieņemts. 172, 173 un 15 visi atkrīt. Tagad balsojam par 175, kas par pret. Atturas pieņemts. 91. atkrīt, tagad balsojam par 92. kas pār pret. Atturas pieņemts par pielikumiem. Tagad balsojam 93. grozījums, kas par pret atturas pieņemts 176. tikā kundzes grozījums, kas pār pret atturas noraidīts 20. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts 176. 94. un 107. atkarīt, 21. kas pār, kompromis, kas pret, atturs pieņemts. Tagad mēs eh, pārējām tālāk pie 96. vispārīgi ir atkrituši, kas pēc starpam bija. Tad, tātad kompromis 22. tomēr jābalso, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 96. arī atkrīt, 97. kas par, kas pret, atturs pieņemts, 98. un 182. ir atsaukti, 183. tagad balsojam, kas par, par pret, kas atturas noraidīts grozījums. 99. un 100. ir atsaukti kompromis 23. kas pār pret atturas pieņemts. 101. atkrīt, 24. kompromis, kas par pret, kas atturs pieņemts. 102 atkrīt, tagad 103. kas par pret atturās Kas, kas ir pret? Kas atturās? Ir pieņemts. Man nav 104. 104. referenta grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 184. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 185. Vilsas kundzes grozījums par? Pret? atturas noraidīts. 105. un 106. grozījums ir atsaukti. 108. grozījums arī ir atsaukts. 109. Vilsas kundzes grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. 25. kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. 110. ir atsaukts. 111. Vilsas kundzes grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 112. referentu grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 113. grozījums nav pieņēmams, 114. referenta grozījums par, pret, es atvainojos pret, atturas, pieņemts. 115. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 116. referenta grozījums par, pret, pret, atturas, pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 117. atkrīt, 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 118. atkrīt, un tagad galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Apsveicu Sirakjānī kundzi. 35 par, seši pret un viens atturējies. Es domāju, ka tā ir diezgan spēcīga pozīcija sarunām ar padomi. Un es domāju, ka mēs vēlāk tad atgriezīsimies pie sarunu pilnvarojuma, ja bandāta. Alors, nous... Labi, tad tagad uh, balsosim par nākamo ziņojumu. Tas ir balsojums par atbalstu no Eiropas reģionālās attīstības fonda saistībā ar Eiropas starptautiskās sadarbības mērķi. Tas ir Tatarēlis kunga ziņojums, saka priekšsēdētājs. Tātad tas ir Količek kunga ziņojums, atvainojos. Es uh, kļūdījos ar balsojumu sarakstiem. Količeka kunga ziņojums, jā, es jau izlaboju Paldies, paldies. Neliela kļūda. Tas vienkārši bija rakstīts balsojuma sarakstā. Vai viss ir gatavi šim otrajam balsojumam? Donc, par... Tātad sāksim ar 21. grozījumu. Tas ir tik augundas grozījums. 21. tik augundas grozījums. Pret. Atveras pieņemts. 22. grozījums Vlasto kundzes Devera kungs un Dantāna grozījums par pret atturas pieņemts. 23. Tatarela Fidanca par pret atturas pieņemts. 24. grozījums tikau pal, par pret atturas pieņemts. 25. grozījums. Vlasto devē rak Dantan. Par, pret, kurš pret, atturas pieņemts. Kačjankungs, jums brīdinājums par traucējumu. 27. grozījums. Vlasto, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26., 29., 4. un 28. grozījums ir iekļauti kompromisā, līdz ar to tie atkrīt. Tagad 30. pirkirkunga grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 31. Ajala Sender grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 32. Fidansa Danielis Ugies Tatarella par, pret, atturas, pieņemts. 33. Tikā Okunas grozījums par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. 34. Vlasaka kunga grozījums par pret atturas pieņemts. 35. Fidansa Pirker Danielis Ugies Tatarela par pret atturas pieņemts. 36. Ugies kunga grozījums par pret atturas pieņemts. 37. tik augums grozījums par pret noraidīts. 38. tik augu par pret atturas pieņemts. 39. un 40. Eh, tie ir tik augums grozījumi, kurš par balsojumu kopā pret atturas pieņemts Es piedāvāju pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Le vote est fermé. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, referenta grozījums par, pret, atveras, pieņemts. Kopā jābalso par 41. un 42. krāmera grozījumu par pret atturas pieņemti šie grozījumi. Vēl viens bloks, 43. un 44. krāmerkunga grozījums par pret atturas pieņemti. 45. un 46. krāmerkunga grozījums blokā par pret pret, atturas, pieņemts. 47. un 48. arī kopā. Kramerkunga grozījumi pa pāriem jābalsot. 47. un 48. par, pret, atturas, pieņemts. Tātad joprojām Krāmerkunga grozījumi pa pāriem 49. un 50. par pret, atturas, pieņemts. 51. un 52. atkal Krāmerkunga grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 53. un 54. atkal balsojam kopā, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums Vlasto de Veraka Dantām, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 1, 10, 11, 7, 8 un 9 grozījums ir iekļauti kompromisā. 12. grozījums Igins kungs par pret atturas noraidīts. 13. grozījums Deverāk Valasto Dantam par pret atturas pieņemts. 14. devērāk Vlasto Dantam par pret atturas pieņemts. 15. Krāmerkonga grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. <clears throat> Il est fermé. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pret 19. 16. Valāsaka kunga grozījums par pret āturas pieņemts. 17. Devērāk Vlasto Dantam par pret āturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. otrais un 19. grozījums atkrīt. 20. grozījums. Tātad 38. ir, tātad tas ir atkritis, un 3. arī atkrīt, un tagad pārējām pie galīgā balsojuma, un balsosim elektroniski. Sākam balsot. Un le vote final. Tas ir galīgais balsojums.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 Et avant que les troupes ne s'éveillent, passons au rapport suivant. Tagad eh, pāriesim pie nākamā ziņojuma, kas ir tik augundzes ziņojums par eh, es kohēzijas politikas stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam. Jā? Groškungs, jā, priekšsādātāja kungs, es gribēju tikai uh, ņemot vērā, ka Tautas partija lūdza pārtraukt uh, balsojumu, jo šķita, ka jāatrisina virkne problēmu, un tas netika uh, akceptēts. Uh. Es gribētu lūgt, lai netiktu pieņemti nekādi mutiskie grozījumi, lai mēs varētu balsot tikai par tiem grozījumiem, kas ir sarakstā. Par uh, šo ziņojumu par uh, tahogrāfu uh, ziņojumu. Ā, mēs esam vēl pie stratēģijas. Nekas, nekas, tas nav tik traki. Es jums gribēju jau iepriekš to pateikt priekšsādētāji. Matjē, es tevi gribētu to lūgt atkārtot pirms nākamā balsojuma. Es to atkārtošu ar prieku. Es atgādinu, ka, lai jūs nesajauktu sarakstus, tagad mēs balsosim par tikau kundzi ziņojumu par Atlantijas okeāna reģionu. Vai viss ir gatavi? Visi ir uz starta. Tad sākam. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņēmts. Pirmais un otrais grozījums atkrīt. Otrais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. Trešais, ceturtais, piektais un sastais uh, atkrīt ir šajā kompromisā. Tagad septītais grozījums Ajala Sanders kundzes grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums Deverak Vlasto Lebran par, pret, pret, atturas pieņemts. 9., 10. un 11. atkrīt, bet ir vēl trešais kompromiss, kas uh, ir par to jābalso par, pret, atturas pieņemts. Tātad 9., 10. un 11. grozījums ir iekļauti jau šeit. 12. grozījums ar mutisko grozījumu no Teksēras kundzes. Tas ir iesniegts šeit rakstiski, kurš par pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. 13. grozījums. Teilor kunga grozījums kā papildinājums par pret atturas pieņemts. Melcera kunga grozījums 14. arī kā papildinājums par pret pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums Bilbao ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 16. teksēras grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 17. Deverāka Vlasto Lebrāns, kurš par pret atturas pieņemts. 18. Vilbao grozījums kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Līdz ar to atkrīt 19., 20. un 21. grozījums. 22. grozījums par pret. Man šķiet, ka ir norādīts, bet pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Le vote est terminé. Beidzam balsot. 16 eh, pār 20 pret. Tiešām pret ir pārsvarā. 25. grozījums. Va, 23. atvainojos. Smelcerguma grozījums par pret. Tas pats vairākums tātad noraidīts. 24. grozījums Bilbao par Pret? Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot. Vote est fermé. Beidzam balsot. 22 par, 18 pret. Pieņemts. 25. Vlasto devērāk par, pret, atturas, pieņemts. 27. Melcerkunga grozījums par, pret, noraidīts. 26. grozījums Bilbao kā papildinājums par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 12. pāns tekstēras eh, grozījums ar mutisko grozījumu, kas jau ir iesniegts, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. Tagad pāriesim pie galīgā balsojuma. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam tikau kundzi 37 par 3 pret, neviens nav atturējies. Nu, lieliski. Monsieur Groš. Groša kungs, jā, priekšsēdētāja kungs, lai nevarētu nerunāt vienmēr franciski, pateikšu to vāciski. Tautas partija lūdza atlikt balsojumu, jo mēs ne tikai iekšēji, bet arī ar citām politiskajām grupām labkārt būtu šo to noskaidrojuši un koordinējuši šajā svarīgajā dosjē, un tāpēc es pieņemu, ka pēc šodienas balsojuma līdz plenārsēdēji mēs vēl ar attiecīgajām politiskajām grupām tiksimies, lai veiktu labojumus, un šī iemesla dēļ gribētu lūgt, lai šodien eh, nedotu iespēju iesniegt eh, papildus dalītos balsojumus vai mutiskos grozījumus, protams, ne, ne, neņemot vērā to, kas jau ir raktiskajā uh, balsošanas sarakstā. Tas nav aiz stūrgalvības, eh, mēs neesam pret grozījumiem, bet eh, tas teksts, kas šeit ir, eh, daudzu kolēģu izpratnē neatbilst tam, ko viņi gaida, un tāpēc mēs vēl gaidām tiešām daudzus labojumus. Jā. Jā, man nav nekādu komentāru atgādināšu, ka lēmums par šīs uh, šī balsojuma uh, atlikšanu tika pieņemts koordinatoru sanāksmē un tika nolēmts koordinatoru vidū to neatlikt. Un mēs balsojam šodien, bet uh, Groša kungam ir uh, tiesības arī izteikt savu piedāvājumu. Tātad uh, mēs nepieņemsim uh, nekādus mutiskos grozījumus un arī balsojuma laikā nevarēs pieprasīt uh, balsojums padaļām. Tāds ir reglaments. Fosteras kundze grib izteikties. Lūdzu, jums vārds. Yeah, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu protokolu labad piekrist Groša kungam. Mēs strādājam ar ļoti sarežģītu uh, dokumentu un um, mums ir nepieciešams vēl laiks detalizēti padomāt par to, kas mums būtu jādara. Ļoti daudz cilvēku nav īsti apmierināti ar to, kas šobrīd ir. Said. Said. Pavisam īsi priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, tad mēs jau vienreiz atlikām balsojumu, bet es pilnībā piekrītu Groša kungam, kolēģim, ka pēc uh, balsojuma komitejā uh, starp šo balsojumu tātad līdz un, un uh, balsojumu plenāru sēdē būs vēl iespēja dažādajām grupām uh, mēģināt rast risinājums uh, dažādos punktos. Tātad mūsu grupa ir pilnīgi gatava sēsties pie sarunu galda. Bet, nu, vispirms redzēsim, kāds būs šī balsojuma rezultāts, un pēc tam tad redzēsim. Paldies! Paldies, Said, bet es uh, domāju, ka būtu vienmēr labi atcerēties, ka ir uh, tiesības eh, katram deputātam prasīt, eh, lai nebūtu ne mutisko grozījumu, ne dalīto balsojumu. Un uh, ir arī labi zināt, ka sociāldemokrāta grupa un referente ir gatava diskusijām arī pēc balsojuma. Tātad lūdzu, esiet pacietīgi un uzmanīgi, jo mums ir ļoti daudz balsojumu paredzēti un centīsimies to izdarīt visu korekti. Vous me donnerez un coup de coude. Bon, voilà, alors. M'informe déjà qu'il y a des erreurs sur ma liste. Man informē, ka jau ir kļūdas šeit eh, balsošanas sarakstā, un tad es eh, palūdzu, lai man nedaudz iedunkā, tad, kad ir šie, šīs kļūdas. Bet tā tad eh, balsosim lēnām, bet tiešām uh, uh, ieinteresēti un uh, aktīvi. On commence par l'amendement. Sāksim ar uh, septīto grozījumu. Tas ir. Uh, Eh, mutiskais grozījums, kas ir iesniegts noteiktajā termiņā, ko iesniedz referents, kurš par? Pret? Es atvainojos, kurš pret, tātad eh, atturas pieņemts. Tagad eh, pirmais kompromiss. Balsosim par pirmo kompromisu. Kurš par? Pret? Atturas? Pirmais kompromiss ir pieņemts. Līdz ar to 8, 9, 10, 11, 134, 166 un 135 grozījums atkrīt, jo tie te ietilpst. Tagad balsosim par 136 grozījumu. Un 137, kas ir identiski, un piedāvāja par tiem balsot kopā. Tātad uh, Koha un Ferber grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Alors. Tā tad. Tas viss, kas ir pēc tam, tas uh, ir šajās pelēkajās lapās, tas ietilpst kompromisā līdz 36. grozījumam, visi ietilpst kompromisā. Tagad mēs nonākam uzreiz pie otrā kompromisa par trešo pantu. Es piedāvāju balsot par otro kompromisu. Kurš par? Pret? Atturas? Otrais kompromiss ir pieņemts. 167. grozījums ir atsaukts. Tad tagad atkal ir pelēkās lapas jāatrod nākamais, kas jābalso, jo tas viss te ir pelēks. Tagad eh, man saka seštā lapus, bet tur ir trešais kompromiss par ceturto pantu. Jā, Groša kungs. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju vienkārši jums pateikt, ka. 184. Eh, eh, grozījuma otrā daļa neietilps trešajā kompromisā. Jums ir jāzina, vai mēs par to balsosim vai nē. Tātad 184. grozījuma otrā daļa nav ietverta kompromisā. Es jūtos kā minoritāte. Jā, es uh, saprotu, ko jūs sakāt. Jūs lūdzat, lai mēs balsotu par 184. grozījumu otro daļu. Labi. Nu, tas ir loģiski to pieņemt. Jā, tikau kundze. Monsieur le Président. Priekšsādātāja kungs. Mēs uh, apspriedām visus kompromisa grozījumus ēnu referentu starpā, un visi ēnu referenti vienojās, ka grozījumi, kas ir pelēki, ir ietverti kompromisa grozījumos. Tātad es piedāvāju uh, atstāt kompromisu grozījumus tādus, kādi tie ir. Un uz plēnārsēdi, ja tas būs nepieciešams, tad mēs diskutēsim ar Groša kungu, lai paraudzītos, vai šo uh, grozījumu daļu var izņemt ārā, bet es piedāvāju kompromisu grozījumus atstāt tādus, kā tie ir. Nu tā, lai vienkāršot lietas, es piedāvāju Uh, balsot uh, par to, vai pieņemt vai nepieņemt uh, referentu priekšlikumu. Tātad vai mēs pieņemam referents priekšlikumu un balsot tā, kā tas tagad ir prezentēts, tātad ņemot vērā, ka viss ir iekļauts un nekādas pieprasījumus nepieņemt, vai ja nē, ja deputāti tā nedomā, tad ņemsim vērā visas pieprasījumus. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam saskaņot darboties. Tātad kurš ir pār Eh, referents pozīciju, ka viss, kas ir iekļauts kompromisos, ka to nevar dalīt. Kurš par šo pozīciju? Pret. Parfait. Bien, donc, je reviens. Labi, tad atgriežamies pie balsošanas. Eh, tātad eh, kompromiss trešais par ceturto pantu Es piedāvāju balsot par trešo kompromisu, kas ir par un kas ir pret. Un atturas pieņemts tālāk. Septītajā lapspusē, ceturtais kompromiss, tik ļoti grūti tagad atrast visus šos kompromisus. Mēs tagad balsojam par ceturto kompromisu, kas par, nu, par piekto pantu, tātad par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk mēs pat tieši pārējam uz desmito lapas pusi, desmitā lapas puse. Tur ir piektais kompromiss. À la page, euh, enfin bon, compromis numéro 5. Piektais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Paldies.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 Labi, nosaukums sestais kompromiss, sestais grozījums, kas par? Pret? Atturas um, nobalsots? Bet ir kaut kādi grozījumi, kas nav ietverti, piemēram, septītā pantas grozījumi. Piemēram, šis grozījums 76.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 Encore deux petits, petits, petits. Attention, on va fermer. Beidzam balsot. Gandrīz vai nevaram nekādīgi pabeigt. Tad esam pabeiguši balsošanu un redzam, ka tas ir noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tagad 77. grozījums Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 218. no Senelovas kundzes, kas par? Pret. Noraidīts grozījums 78, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk mums ir septītais kompromiss, kas par pret, kas atturas pieņemts. Un tagad atkal mēs meklējam un atrodam. Astotais grozījums. Kas par? Pret? At atru, atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par kompromiss eh, pret atturs pieņemts. Tātad 84. nav ietvērt šeit, tāpēc ir referents, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums Mmh. Ça, c'est dans le compromis. Alors. alors, dans le compromis numéro 12. 12. grozījumā e, šeit ir tāds kļūdas labojums, pirmā frāze. Tur ir jāsaka impact assessments on the feasibility and merits. Vārds and merits ir pielikts klāt, un tas ir labojums and merits. Tātad tas ir tā kā labojums. Ar šo te kļūdas labošanu, nevis eh, grozījumu, es piedāvāju balsot par 12. grozījumu, kas par, par kompromisu pret. Atturas pieņemts. Tālāk grozījums. 86. kas par pret. Šķiet, ka ir pieņemts, bet vajadzētu to pārbaudīt elektroniski. 86. kas pārsākam balsot. Beidzam balsot. 22 pret 18, tad ir pieņemts 86. Tālāk 24. Tas ir sagrupēts ar Lichtenbergers un Baha kunga grozījums sagrupēts, kas pār abi divi vienādi, kas par pret pieņemts. 246. arī no Lichtenbergers kundzes, kas par pret noraidīts. Kompromis, kompromis numur 13, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk 14. kompromiss. Kas par pret, kas atturās pieņemts. Tālāk ejam. Ja uz 91. grozījumu. Kopā šis grozījums ir sagrupēts ar 271. no Senelovas kundzes, kas par šiem diviem, kas pret atturs pieņemts. 273. vandāliem grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 272. Igins Koh Fidenza, kas par pret pret atturās pieņemts. Tālāk 274. no Ulmera kunga, kas par pret atturās noraidīts. 92. no referenta, kas par pret atturas pieņemts 275. Ulmerkunga grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, balsojums beidzas. Pieņemts. 93. no referentes, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad mums ir 15. kompromiss, kas pār pret atturās pieņemts. 16. pār pret at, atturās pieņemts. Tālāk 286. grozījums. Es atvainojos, saka priekšsēdājs, 17. kompromiss ir jābalso vispirms. 17. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 286. no Liktenbergas kundzes, kas par, kas pret šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot un beidzam arī balsot. Pieņemts ir šis grozījums. 21 pret 19. 289. grozījums, Vandālenkunga grozījums. Varbūt tas ir atkritis. Nē, mums vajag par to balsot. Kas balso par? Pret. Atturas noraidīts. Tālāk 18. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad Tālāk 333. grozījums, kad tikau, tikau kundzes, kas par pret noraidīts. 311. ir atkritis, nav vairs jābalso, saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr ir jābalso 311. Kas par 311? Kurš pret? Noraidīts. 309. jau grozījums, kas pār, kas pret. Noraidīts. Tālāk. 308. grozījums. Tas ir mutiskais grozījums. Donc on le, on le vote pas. Par to mēs nebalsosim. Donc, donc, oui, donc, oui, alors vous vous opposez à l'amendement oral. Donc on le vote. Tātad šeit ir mutiskais. Mēs balsojam bez mutiskā grozījuma. Uzmanību bez mēs balsojam par 308. Matija Groša grozījumu bez, bez mutiskā grozījuma. Tāpēc, ka tāda bija referentes nostāja. Viņa negribēja uh, runāt par mutisko grozījumu. Tad kas ir par 308. un kurš ir pret 308. Vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Le vote, le vote, le vote, le vote, encore un, encore un, là, il y a un indécis, là. Tā, balsojam vēl. Drusku pietrūks, tagad beidzam balsot. 21 pret 19 ir pieņemts šis grozījums. Pieņemts. Tālāk mēs esam nonākuši līdz 317. Ferbera kunga grozījums, kas par 317. Un pret, kas ir? Šķiet, ka EPP grupā ir kaut kas ieparalizējies. 317. šobrīd ir tiek balsots. Kas par 317? Es ceru, ka neesat pārāk noguruši. Kas pret 317? Pārbaudīsim elektroniski. 317. elektroniski sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Alors, ensuite, nous votons. Tālāk, 316, 336 ir identiski. E, tie ir grozījumi no Ferberkunga un Mēsners kundzes. Kas ir pār? Un kurš ir pret? Un noraidīti ir šie grozījumi. 269. un 268. ir atsaukti, 313. 340 kopā ir jābalso par šiem diviem identiski, tie ir kas par. Un kas ir pret. Varbūt arī elektroniski varētu pārbaudīt. Le vote est clos. Beidzam balsot elektroniski. Ir noraidīti. Trīsimt piecpadsmitais Ferberu kunga grozījums, kas pār un pret noraidīts. 307. Koha kunga grozījums, kas par pret noraidīts Noraidīts. Tālāk 302. zīles kunga grozījums, kas par un kas pret. Noraidīts. Tālāk 304. arī zīles kunga grozījums, kas par un pret. Arī noraidīts. 342. grozījums, Liktenbergeres kundzes grozījums ar tehnisku mutisku grozījumu. Numur 4. So. Bez šī grozījuma mēs balsojam. Bez mutiskā grozījuma. Esiet uzmanīgi, tā mēs norunājam. 342. Liktenbergeres grozījums bez mustiskā grozījuma, kas ir par. Un kurš ir pret? Noraidīts grozījums 308. jau ir pieņemts, tāpēc 341. atkrīt, un tagad mēs nonākam atkal pie 342. bez mutiskā grozījuma, Lichtenbergeris kundzes grozījums tas ir. Si vous m'induisez en erreur en plus, alors là, on n'y arrive plus. 342 sans l'amendement. 342 bez mutiskā grozījuma. Kas par? Un pret? Noraidīts. Un tagad mēs nonākam pie 328. Nē, tagad ir bloks 321, 320, 19, 18, tad blokā viss, kas ir atzīmēts. Kas pār šo bloku? Kas pret? Elektroniski pārbaudam, šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudam, sākam balsot. Beidzam. Gandrīz vai beidzam. Beidzam balsot. Noraidīts ar ļoti lielu pār, pārsvaru. 300 ir atsā, atcelts, 301, 322 tagad ir 328, 328. Ferberkunga grozījums 328, kurš ir par? Un kurš balso pret? Un kas atturas noraidīts? Tagad 320. 332, 331, kas ir identiski, Ulmerkunga grozījums tas ir, un Vēsgerberes kundzes grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts, tālāk. Divdesmit devītais, trīsim divdesmit devītais atkal identiski varam blokā kopā par 329, 323, 24, 25, 26. Visi vienādi līdz 326. Kas par? Kas pret? Pārbaudīsim elektroniski, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim jebkurā gadījumā, sākam balsot. vēl pietrūkst. Nesaprotu, kāpēc tas tā notiek vienmēr, ka nav visi uzreiz nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts ar ļoti lielu pārsvaru. 13 pret 27. 330. bez mutiskā grozījuma. tikai par punktu B. Trīsimt trīstais bez tehniskā mutiskā grozījuma, kas par un kas pret. Atkal tāds pats vairākums, kā iepriekšējā gadījumā, noraidīts Liktenbergeres kundzes grozījums 342 bez mutiskā grozījuma. Kas ir par? Pret? noraidīts. Tikau kundzes grozījums, 303. grozījums, kas pār, kas pret, noraidīts. Tālāk 337. groša kunga grozījums bez mutiskā grozījuma, kas pār, kas pret, kas atturas noraidīts. Tālāk. 306. grozījums. Šeit mums ir pa daļām jābalso, bet ir noteiktas jūsu tiesības, kuras mēs respektējam, tāpēc arī piedāvājam balsot par pirmo daļu. Šajā grozījumā 306. pirmā daļa līdz delivering postal items, kas par, kas pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Par pirmo daļu 306. grozījumā balsojam elektroniski. Vēl nedaudz neliela piepūle. Mm. Ah bon, oui, le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par otro daļu. Kas par otro daļu? Un kas pret šo otro daļu? Noraidīts. Tagad esam nonākuši līdz 335 grozījumam, kas ir konkurējums, kas par pret apturas noraidīts. Tālāk kopā 334. Tad 300 Ferbers un Vaisbergeri, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Tātad Nākamais ir 334. un 310. Koks Mēsner identiski, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk 339. no Koha kunga, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 303. otrais Pirkerkunga grozījums, kas pār pret. Nav jums nostājis. Par Pirkera kunga grozījumu numur 332 nebija skaidrs šis rezultāts elektroniski pārbaudām, sākam balsot par 332. grozījumu. Beidzam balsot. Laikam kāds ir aizmirst skart. 22 pret 19 ir pieņemts. 312. atcelts, 314. Liktenbergeres kundzes grozījums, kurš ir par un kurš ir pret. Noraidīts. Tālāk. Pirmais grozījums atkrīt. Tagad esam nonākuši līdz 105. Tas arī atkrīt. Tālāk visa grupa grupēti kopā.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 130. grozījums no Karīnas Vārtmans kolas. Tā ir pati pēdējā labs puse balsošanas sarakstā. 130. grozījums vispārējie ir atkrituši, kas bija starpā. Vai arī atsaukt ir. Tagad tāpēc eh, mēs papildus 100. Eh, Groškungs. Uh, Vai es pareizi sapratu, ka ceturtais recitāls attiecīgais grozījums arī atkrīt, ja 131. Nē, tas tika noraidīts. Tas tika noraidīts, tas tiešām tā bija. Tad, tad šis saistībā ar šo recitālu punktu bija noraidīts un tas. Tad eh, sanāk, ka mēs esam tomēr pie 130. Eh, par Vortmans kolas grozījumu. Tas ir kā pielikums pie 17. grozījuma, kas, eh, kompromisa grozījuma, kas ir pār, kas ir pret, 130. kas atturas ir pieņemts. 128. no Pirkera kunga, kas ir pār, kas ir pret, atturas pieņemts. Sestais grozījums arī no referentes kundzes, kas ir pār, kas pret atturas pieņemts. 131. zīles kunga grozījums, kurš ir par, kurš ir pret atturas pieņemts. 132. grozījums, koka kunga grozījums, kas ir par, pret atturas pieņemts. 133. grozījums, koka kunga joprojām kas par, pret atturas pieņemts. 104. Eh, tikau kundzes grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Un tagad mēs varam pāriet pie galīgā balsojuma.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 uzmanība, tomēr vēl kāda nianse. Mums ļoti žēl, bet situācija tāda, ka jums vēl ir drusku jāpaciešas. Mums ir jābalso par 110. grozījumu, Pirkepta kunga grozījumu, kas eh, nav atkritis, tāpēc, ka te bija saistība 328. Tātad viņš nav tomēr atkritis Pirkepta kunga grozījums lūdzu. Tāpēc eh, mums vajadzētu atgriezties pie Pirketa kunga grozījuma, kas ir 23. lapas pusē, tas ir 110. 110. Pirkera kunga ziņojums, <laughs> grozījums. 110. grozījums. Mēs sākam tagad balsot par to, kas ir par 110. un kas ir pret. Pieņemts. Un tagad atgriežamies pie galējā balsojuma. Vēlreiz pirmais balsojums par likumdošanas eh, rezolūciju ar grozījumiem, par priekšlikumu ar grozījumiem. Tātad sākam balsot par pirmo galējo balsojumu. Likumdošanas priekšlikums. Pietrūks vienas balss. Vēl Varbūt kāds tomēr ir aizmirsis savu karti, bet beidzam balsot jebkurā gadījumā. Šis eh, ir pieņemts 25 pret 3, 12 ir atteikušies. Tagad par likumdošanas rezolūciju otrs balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Un šeit mēs arī Nav gan tas pats rezultāts 24 pār 3 pret un 13 ir atturējušies. Go 25. Green. D'accord. Okay. Nous notons, vous avez noté. Hein. Yeah. Tātad 25. Piezīmējāt, ja? Nu, pagaidiet, ne, neiet visi vēl prom. Vēl uh, dažādi jautājumi. 14. punkts. Es atvainojos. Nu, pagaidiet taču. Seuls les prostatiques sont autorisés à se lever. Oui, je voulais ajouter. Oui, voilà. Madame Tikau voudrait. Tikau kundze vēlētos kaut ko teikt. Lūdzu, Tikau kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Uh, ēnu referentiem un viņu asistentiem. Paldies visu politisko grupu padomniekiem par ļoti intensīvo darbu, kuru kopīgi paveicām. Nedēļām ilgi mēs eh, tikāmies divas, trīs reizes dienā ar ēnu referentiem. Liels paldies par viņu sadarbību un visvairāk gribētu pateikties transporta komitejas eh, sekretariātām, reiz par Redzkundzei. Un, uh, Es tomēr domāju, ka tekstu vēl joprojām var uzlabot pēc šī balsojuma. Tātad līdz pat plenārsēdēji mēs esam atvērti sadarbībai, eh, gatavi sadarboties, un tas būs labs signāls, ko varam sūtīt padomēji, kas sākotnēji vērējās uh, pieturēties pie iepriekšējās prezidentūras pieejas, un tāpēc šodienas balsojums ir ļoti svarīgs. Ir svarīgi arī turpināt strādāt kopā visām politiskajām grupām, lai plenārsēdē varētu panākt tādu tekstu, kur visi tiešām var atbalstīt. Paldies! Atgādināšu, ka nākamā eh, sanāksme, jo nav citu jautājumu, notiks. Eh, eh, 18. jūnijā no 3 līdz 7. pēcpusdienā